Zoja Rūla un es pats, ECR vadā un Trienda Filīdis kungs arī ir šeit mūsu vidū. Jā, es jūs pieminēju, deputātām saka. Priekšsēdētājs Raptikundze, jūs bijāt pirmā, ko es minēju. Nu, tad, ja vēl būs kādu komentāru no citiem, tad to. Tie arī varēs izteikties. Sveicu Kros eh, kungu, kurš ir uh, ģenerāla direktora pētniecības un attīstības pārstāvis. Lūdzu, Lāras kundze, jums eh, iespēja pastāstīt par savu atzinumu. Labdien, priekšstādātā, dārgie kolēģi! Pirms jums eh, pastāstīšu par šo atzinumu, gribētu vispārēji ieskats sniegt. Pirmkārt, tas bija ļoti, tā ir ļoti svarīga tēma, mums bija plaši dokumenti par to, gribētu mazliet papildināt ar detaļām par dažiem punktiem tekstā. Te ir arī svarīgas dimensijas eh, attiecībā uz dažiem aspektiem, bet man bija jāņem vērā, ka te ir ierobežojums, eh, cik liels man teksts drīks būt. Bet es nācu klajā ar eh, ierosinājumu, kā papildinot šo tekstu. Ja jūs gribat atbalstīt mans ierosinājums, lūdzu sazināties ar manu biroju, jo es uzskatu, ka šī komiteja, kas strādā vienotā tirgus kontekstā, uh, ir ļoti svarīga saistībā ar šo jautājumu. Tāpēc man šķiet svarīgi arī pieprasīt koordinācijas starp pētniecības un attīstības un kohēzijas programmām, un svarīgi arī pastiprināt reģionālo un vietējo iesaistīto pušu lomu. Mēs Tagad pārējām no nacionālā šīs septītās pamatpētniecības programmas, pētniecības pamatprogrammas uz tādiem reģionāliem un pārnacionāliem projektiem. Un te ir jādomā par procedūru vienkāršošanu, kā, piemēram, tiek ieviest mehānismi, ka klusēšana nozīmē piekrišana vai kāda automātiska procedūras, un arī jāparedz eh, iespēju privātu personām eh, nodrošināt pieeju šīm programmām, kopīgām iniciatīvām. Mums ir arī jāparedz um, globālo pārmaiņu ātrums, jāparedz pastāvīga aktualizācija un jānodrošina pastāvīga informācijas sniegšana arī pašas um, programmas izvēršanas procesā, īstenošanas procesā jāņem vērā viss, kas notiek konkrētajā brīdī. Uh, Un, un tādā veidā arī mēs labāk varam iesaistīt savus pilsoņus. Mēs aicinām, lai komisija uh, ļauj jaunu uzņē, uzņēmēju vadītajiem maziem vidējiem uzņēmumiem veidot savus tādus kā klasterus, kurus tad viņi var uh, uh, tā jāparedz arī pastāvīgi tīkli, kur tad būtu iesaistītas akadēmiskas iestādes, uzņēmumi, mazie vidēji uzņēmumi. Tātad mēs eh, šajā komitejā pastāvam uz eh, šo prasību arī reģionālajā kontekstā šādā veidā tikt veidot šie klasteri. Komisijai būtu arī jāizskata jauni finansēšanas eh, varianti bet es nevarēju to sīkāk paskaidrot manā atziņuma projektā, taču papildus grozījumā es mēģināšu to paskaidrot. Tas būtu jauns instruments, kas mums ļautu sniegt visas jaunradas iespējas. Un, protams, ka tas arī prasa izmaksas eh, no jaunradas virzītāju puses. Mums ir jāparāds, ka jaunie uzņēmēji var izmantot šādus voucherus, lai tādā veidā veicinātu jaunradi. Mums ir jādomā, kā mēs varētu iesaistīt dažādas iesaistītās puses, eh, uzņēmums, universitātes. Viņiem visiem būtu jāiesaistās šajā inovācijas jaunradas procesā. Uh, Un šim mehānismam būtu jāsniedz arī informācija par šiem voucheriem. Tie uzņēmumi, kas eh, uzrāda vēlmi īstenot jaunradi, eh, ir jāatbalsta. Tā jaunās idejas nonāktu līdz pat, eh, līdz pat tirgus īstenošanai. Uh, runātāja runā pārāk ātri. Jā, viņa tagad solās runāt lēnāk. Šo voucheru mērķis ir būtībā tāda kā skaidrā nauda. Šo naudu varēs izmantot ino, uzņēmumi, kas vēlas inovēt, tā varētu izmantot arī pētniecības institūtu darbu. Tas būtu tāds kā izcelības apvienotie e, centri, pētniecības centri dos ar lielā mērā atbalstāt MVU. Es uzskatu, ka šis instruments vouchers ļautu iesaistīties kopīgajā šādu centru darbībā. pētniecības institūti pārbaudītu šo voucheru izmantošanu. Tā būtu ļoti liela procedūra vienkāršošana. Tas var būt jauns instruments, kas uh, paredz lielu subsidiaritātu un ļauj mums atbalstīt MVU. Runājot par iestāžu finansēšanu, tad to varētu darīt vai nu nacionālā vai reģionālā līmenī. Uh, Protams, te arī būtu jābūt atbalstam no Eiropas struktūrām, Eiropas iestādēm būtu jākreditē šie pētniecības centri. Un runājot par kopīgiem pētniecības centriem, to tā loma ir jāstiprina, lai tie vairāk sadarbotos ar rūpniecisko pasauli, un tam es esmu veltījis vienu punktu savā atzinumā. Un vēl mums jāizmanto kopīgais kapitāls, un mēs vēlamies, lai arī iesaistītos trešās valstis. Jā, jāatceras, ka arī trešās valsts var sniegt svarīgu ieguldījumu pētniecības darbībā. Protams, tās ir pakļauts Eiropas koordinācijai. Es vēl pielikšu klāt citus punktus, eh, teksta iero, apjoma ierobežuma dēļ es nevarēju te visu iekļaut, bet te es gribētu runāt arī par pētniecības programmu koordināciju. Eiropas pētniecības programmās jābūt skaidrām prioritātēm, ne tikai nacionālajām prioritātēm. Runājot par valsts iepirkumu un intelektuālo īpašumu, arī šiem jautājumiem ir jātiek risinātiem rezultāti netiek pētniecības, rezultāti netiek attiecīgi aizsargāti, un pētniecības vērtība nākotnē līdz ar to nav tik liela, cik tā varētu būt. Es esmu gatava uzklausīt jūsu ierosinājums, izskatīt visus jūsu grozījumu ierosinājums. Es arī vēl labāk varu jums paskaidrot savu atzinuma saturu. Šķiet, ka ITRA komiteja šis ir svarīgs atzinums, taču tam vajadzētu būt kam vairākam nekā vispār IMCO uh, iespaidu sniedzējam. Mums ir jāstiprina iekšējais tirgums, tirgus, un lai to darītu pētniecību un inovācija ir atslēga. Liels paldies, turpina priekšsēdētājs, paldies par šo visaptvarošu pārskatu par ziņojumu. Sākšu ar ēnu referentiem. Taču pirms tam es gribētu sveikt mūsu vidū jaunu aizstājēju locekli mūsu komiteja Galo kundzi Viņa ir strādājusi pie intelektuālā īpašuma juridisko lietu komitejā. Mēs eh, ļoti ceram, ka varēsim labi darboties kopā šai komitejā ar jums. Un tagad sāksim eh, uzklausīt eh, ēnu referentus. Rapti kundze, lūdzu. Priekšsēdētāji kungs, vai jūs mani dzirdat labi? Jā, labi, paldies. Pateicos komī kundzei par viņas lielisko dokumentu. Tas iet ļoti pareizā virzienā svarīgi, lai mūsu rīcībā būtu vērtīgs instruments, vērtīgs dokuments, uz kur balstīt tālāko darbu. Jo īpaši es te gribētu pievērst uzmanību reģionālajām un uh, kolektīvajām apvienībām. Jo īpaši man šita svarīgs šis e, jautājums, kā sadarbojas valsts un privātās e, pri, un privātie uzņēmumi pētniecības un inovācijas jomā. Tas ir jo īpaši svarīgi. Es arī saprotu, ka viņa gribēja paturēt šajā tekstā vēl citus svarīgus jautājumus, taču tā kā pastāv šī apjoma ierobežojuma problēma, tad, diemžēl, to visu nevar iekļaut. Uz to arī norādīja komikundze. Un ar šo jautājumu, neiekļauto jautājumu lokā ir daži, kas arī man jau īpaši interesē. Iesākumā gribētu sacīt, ka es uzskatu, ka U obligāti ir jāuztais caurskatāmības eh, jautājumu. Trešajā punktā tur ir minēts uh, tas princips klusēšana piekrišana. Es gribētu te vairāk dzirdēt paskaidrojums par būtību un runāt par šiem voucheriem ar tiem ir saistīti daudz jautājumu. Te ir, piemēram, arī kvalitātes jautājums. Taču tas ir jāsasaista ar caurskatāmības un pārbaudzību kontrolas jautājumu. Un runājot par pārskatāmīgu uz, uzraudzību, uh, Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem arī jāzina, kur atrast visus šos inovatīvos produktus, kurus tie var izmantot. Un nobeigumā gribētu sacīt, katrā ziņā šajā ziņojumā ir jāiekļauj sociālā iekšējā tirgus dimensija. Katreiz, kad mēs mūsu komitē runājam par konkurenci, par iekšējo tirgu, uh, Es vienmēr atceros Monti ziņojumu, respektīvi par to pantu pirmā lapas pusē, kur bija runa, ka iekšējās tirgus nešķiet saistošu. Mūsu uzdevums ir to padarīt saistošu. Kā mēs to varam izdarīt? Eiropas pilsoņiem ir jātic tām, ko mēs visi vēlamies izdarīt. Mēs vēlamies viņus viņiem sniegta atbalsta, un es vēlētos, lai šajā ziņā tiktu iekļauts šis elements. Un es esmu gatava referentei nāk klajā ar saviem grozījumu priekšlikumiem, un es esmu pārliecināta, ka mēs te varam e, izveidot divus kopīgus grozījumus. Paldies! Um, Paldies, tagad vārds Buzoja kungam. Paldies, dārgie kolēģi! Es vēlētos pateikties Kāri kundzei par ļoti pozitīvo dokumentu. Tas ir ļoti interesants. Uh, vienotajā Eiropas aktā mēs runājām par pētniecību un zinātni, un tagad ir nepieciešams veikt arī konkrētus soļus, lai nodrošinātu mūsu ekonomikas izaugsmi. Ir ļoti interesanti ierosinājumi par uh, pētniecības programmu koordinēšanu ar inovāciju, mm, atbalsts inovācijas centriem, uh, klasteriem, vairāk izmantot publisko-privāto partnerību un riska kapitālu. Protams, atzinuma projekta apjoms ir ierobežots, un tādēļ referente nevarēja visus uh, ierosinājumus tajā iekļaut. Bet man ir arī daži ierosinājumi. Um, um dalībnieki projektos bieži vien sūdzās par pārāk uh, lieliem birokrātiskiem šķēršļiem, kas uh, ierobežo pētniecības iespējas. Un ja mēs vēlamies vairāk iesaistīt mazos un vidējos uzņēmumus pētniecībā, tad ir nepieciešams atbalstīt rezultātu izplatīšanu un administratīvo vienkāršošanu. Uh, zinātniekiem un uzņēmumiem, uzņēmējiem ir uh, daudz kas svarīgāks darāms nekā vienkārši aizpildīt papīrus. Un tādēļ šīs atskaites sistēmas ir jāvienkāršo. Protams, ir jānodrošina atbilstoši līdzekļu izlietošana, bet esmu pārliecināts, ka mēs spējam saskaņot izdevumu kontroli un tai pašā laikā samazināt birokrātiskos šķēršus uzņēmējiem un zinātniekiem. Otrām kārtām būtu nepieciešams atsaukties atzinumā uz pirms komerciālo uh, valsts pasūtījumu uh, un iespējām izmantot uh, šos uh, ražojumus valsts ies, pasūtījumā, lai nodrošinātu ieguldīto līdzekļu atpelnīšanu. Un pirms pāris mēnešiem mūsu komiteja uh, apstiprināja ziņojumu par izaugsmi un attīstību, un mēs uzskatījām, ka ir nepieciešams atbalstīt konceptuālu izstrādi un uh, uzņēmēju darbības attīstību inovāciju jomā. Paldies, Busoikungs, tagad vārds Rūlas kundzei. Arī es gribēju pateikties atzinuma autorai par šo atzinumu. Tas patiešām ir labs pamats uh, diskusijām, un tur ir iekļauts daudz jaunas un labas idejas. Arī savā komentārā jūs uh, norādījāt, ka uh, šeit ir vienkārši bijis pārāk maz vietas, un jūs nevarējāt iekļaut visas idejas. Tomēr es domāju, ka standartizācija ir jāiekļauj ja tam būs vieta, un es domāju, ja jūs to izdarīsiet, tas uh, būtu ļoti labi. Arī runājot par publiskajiem iepirkumiem, es uh, par to negribētu runāt pašlaik detalizēti, jo domāju, ka šeit ir iespējams iekļaut uh, alternatīvas piedāvājumus. Metodas ir dažādas, tomēr es domāju, ka publiskie iepirkumi ir jāvienkāršo. Uh, un uh, ir jāatsakās arī no administratīvā spiediena, lai abām pusēm būtu lielākas manevrēšanas iespējas. Es atbalstu arī to, ko Buzoja kungs teica par administratīvo slogu. Es domāju, jūs vispirms to attiecinājāt uz struktūra fondiem, kur maziem projektiem joprojām ir jāiegulda liels administratīvais darbs. Vajadzētu raudzīties, vai prasības ir iespējams samazināt. Vēl viena tēma, kuru jūs eh, pieminējāt, proti intelektuālā īpašuma aizsardzība un šis eh, cherry picking. Šī tēma vienmēr parādās saistībā ar publiskajiem iepirkumiem, un es domāju, ka mums vajadzētu atrast labāku metodi, kā to novērst. Tas, ka Tas ir minēts eh, zaļajā grāmatā, liecina par to, ka tā ir tēma, par kur mums būtu jādomā nopietnāk. Un visbeidzot, es gribēju sacīt, ka ir jau labi, ka parlaments vienmēr apstiprina, ka ir nepieciešams eh, lielāks skaits eh, privātu publisko partnerību, bet ja mēs paraugāmies uz skaitļiem, tad kļūst skaidrs, ka situācija nav tāda, kā mēs to iedomājamies. Krīzes laikā šādu projektu skaits ir samazinājies, un uh, tas ir saistīts ar rīs, risku dalīšanu. Šī tēma publiski privātās partnerības projektos ir pārāk maz skatīta. Un es domāju, ka šis instruments tiek izmantots aizvien mazāk, tāpēc mums ir nepieciešama uh, lielāka skaidrība par to. Uh, I'll, I'll speak at the end of the first round. Es uh, pats uzstāšos kā ēnu referents pirmā raunda beigās. Tagad Travete Līdis kungam vārds. Tra, paldies, priekšsēdētāji kungs. Eiropas komisijas viedoklis ir tāds, ka Eiropas Savienības konkurētspēja spēja un eh, spēja radīt eh, jaunas darba vietas, lai aizstātu tās, kas ir zudušas krīzes laikā, ir saistīts ar inovāciju, ar jaunu produktu ražošanu, prototipu eh, radīšanu. Un tādēļ mūsu mērķim ir jābūt nodrošināt to, lai mazie un vidējie uzņēmumi varētu pārvarēt tās grūtības, ar ko tie saskaras, meklējot uh, pētniecībai nepieciešamo finansējumu, un šeit ir nepieciešami jauni, novatoriski risinājumi. Tieši šiem uzņēmumiem ir lielas grūtības saņemt uh, finansējumu līdzsekus tam, ko piedāvā mūsu referente, un es atbalstu visus šos ļoti kvalitatīvos priekšlikumus. Mums būtu jādomā arī par to, kā labāk saskaņot vietējo, reģionālo, nacionālo un Eiropas līmeņa stratēģiju, lai ņemtu vērā eh, visas īpatnības, kas ir šiem uh, uzņēmumiem un tai pašā laikā, lai veicinātu konkurenci uh, šo uzņēmumu starpā. Un, protams, kolektīvie līgumi varētu būt viens no tiem veidiem, kā rast risinājumus uh, tādus risinājumus, kādus tirgus nepiedāvā, jo tirgus piedāvā tie risinājumi bieži vien ir neadekvāti. Valsts uh, sniegtie pakalpojumi uh, patērētājiem ir jāpieskaņo patērētāju prasībām. Lai kādu stratēģiju mēs izstrādātu, ņemot vērā šodienas sociālo ekonomisko stratēģiju, uh, ieguldījumi eh, zinātnē nevarēs tikt eh, veikti, ja pastāvēs šāda nevienlīdzība attiecībā uz piekļuvi kapitālam un finansējumam. Un es vēlreiz pateicos referentei. Paldies! Es eh, arī vēlētos pats teikt dažus komentārus Un pirmkārt es gribu teikt, ka komikundze ir panākusi ļoti labu līdzsvaru šajā atzinumā. No vienas puses domājot par e, Eiropas e, Savienības konkurēt spēju nākotnē. Mums ir nepieciešams inovācijas. Mēs zinām, ka Eiropas zinātne uh, strādā ļoti eh, augstā kvalitatīvā līmenī. Mums ir nepieciešams eh, savukārt izstrādāt inovatīvus eh, ražojums un pakalpojums, ir jāpiesaista atbilstošas investīcijas. Komisija savā zaļajā grāmatā ir ļoti plaši izpētījuši šo situāciju, runājot arī par reģionāliem fondiem un arī par lauku ekonomikas saskari ar e, zinātni. Tas ir viens no visaptarošākajām zaļām grāmatām, kādas mēs esam līdz šim e, saņēmuši saistībā ar 2020. gada stratēģiju. Man galvenais iebildums būtu pret nosaukumu, kas ir diezgan tāds neizteiksmīgs. Uh, Es augstu vērtēju to faktu, ka komisija arī konstruktīvi un pamatoti kritizē pašreizējās pieejas trūkumus, norādot arī uz sasniegumiem. Un uh, ir mm, šī vispār, visaptverojošā uh, pētniecības stratēģija, uh, rosina uz to, ka ir nepieciešams iesaistīt ne tikai universitātes, bet arī uzņēmumus, kam ir jaunas idejas, un arī jādomā par to, kā radīt ražojumus un pakalpojumus, un ir jāpiesaista šai procesā arī patērētāji. Un esmu šai jomā strādājis ar Ulas kundzi un Buzoikungu Un es uzskatu, ka mums tiešām ir jāuzsver publiskā pasūtījuma nozīme un jānorāda uz to, ka jāņem vērā ir patērētāju un sabiedrības intereses. Un ir šeit norādīts, ka ir nepieciešams radīt uh, atbilstošu uh, elastību un daudz disciplināru pieeju, un tas ir absolūti nepieciešams. Protams, Eiropas līmenī mums vajadzētu vairāk saskaņot nacionālās politikas, bet tai pašā laikā ir nepieciešama divvirziena kustība. Ja zinātniekiem ir izcilas idejas, viņi var virzīties uz augšu uz Eiropas līmeni, nevienam šeit nav monopols. Mums ir uh, jāatbalsta kvalitatīvas, uh, interesantas idejas. Runājot par valsts atbalstu Mēs jau saprotam, ka komisija pārskata savu pieeju šai jomā, tādēļ mums ir jābūt piesardzīgiem. Un runājot par uh, konkrētu grupu finansējumiem, mums arī nevajadzētu uh, pārāk uh, ierobežotiem būt savā pieejā un uh, uh, ie, iekļaut kaut kādus konkrētus norādījumus šeit. Uh, domājot par to, kā iesaistīt vairāk mazos un vidējos uzņēmumus un jaunus uzņēmumus, kā palīdzēt tiem pārvarēt uh, administratīvo slogu un arī mazināt risku, ar ko saskars mazi un vidēji uzņēmumi. Un runājot par inovācijas partnerību un apvienotām tehnoloģiskām platformām, uh, šā, izmantojot šādu pieeju, ir uh, iespējams maziem vidējiem uzņēmumiem strādāt kopā ar lieliem uzņēmumiem. Ļoti svarīgi arī, ka šeit ir pieminēts intelektuālais īpašums. Un vēl pavisam īsi gribu pieskarties Eiropas tehnoloģiju institūtam. Eh, šā institūta pilnvaras tika iezīmētas pirms Gegenas Kvīnas kundze uh, nāca klajā ar uh, jauno plašaptverošo procesu uh, priekšlikumu par inovāciju savienību. Es domāju, ka šajā jomā arī tehnoloģiju institūts varētu dot savu ieguldījumu un spēlēt savu lomu. Uh, un uh, īpaši būtu jādomā par uh, tehnoloģiju pārnesi un uh, par to, kā inovācijas un tehnoloģiju kopienas varētu eksperimentēt un izstrādāt. Un šis Eiropas Tehnoloģija institūts ir laboratorija, kur varētu šos procesus uh, Eh, ar šiem procesiem eksperimentēt un tos izstrādāt un attīstīt, veidojot paradigmas apvienotām tehnoloģiskām platformām. Un es ceru, ka šā institūta jaunajā stratēģijā mēs redzēsim eh, jaunus stimulus un ieinteresētību. Un mēs arī esam gatavi iesniegt atbilstošas grozījumus par šo jautājumu. Manuprāt, šī ir tiešām uh, lieliska iespēja mūsu komitējai uh, paust uh, savu viedokli, aizstāvēt savu viedokli šajā jautājumā. Un vēl viena piebilde par savstarpējo kvalifikāciju atzīšanu. Komisija mums uzdod jautājumu par iniciatīvām, par uh, Eiropas uh, pētniecības telpas veidošanai, par um, nodarbinātības uh, nosacījumiem, par kvalifikāciju atzīšanu, kas šobrīd ir šķēslis zinātnieku mobilitātei. Un tā runājot par Eiropas pētniecības padomi, tā ir ļoti veiksmīgi darbojusies, jo tās galvenais uzsvars ir bijusi kvalitāte un piedāvā to pētniec, pētniecības projektu kvalitāti. Un, manuprāt, mums ir jāatbalsta ideja, ka šīs uh, pē, Eiropas pētniecības padomes galvenais uh, virzītājs spēks ir kvalitāte. Mums ir nepieciešama augsta pētījuma kvalitāte zinātnē. Tā uh, vēl man ir pieteikusies Veņo kundze. Tad dodu jums vārdu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, runāšu īsi, daudz, kas jau ir teikts un nevēlos atkārtot jau teikto. Es gribētu vispirms pateikties Lārai Komī par uh, izcilo darba kvalitāti, un es konstatēju, ka viņas inovācijas spējas un entuziasms uh, kompensē to vilšanos, ko viņi piedzīvojas, nespējot visu ierakstīt šajā atzinumā runājot par zinātnu un pētniecību, šis atzinums ir izcils, jo mēs redzam, ka patiesībā viss notiek reģionālā līmenī, e, tur darbojas universitātes, pētniecības centri un mazie un vidējie uzņēmumi. Un, manuprāt, tiešām ir ļoti nepieciešams prasīt, lai notiktu koordinācija starp pētniecības programmām un kohēzijas fondiem, jo, ja visi šie, viss šis koordinācijas darbs notiks, tad šie līdzekļi tiks izmantoti gan inovācijām, gan arī teritoriālās kohēzijas nodrošināšanai. Uh, Tālāk nedaudz arī īsi par publisko-privāto partnerību. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi to pieminēt šeit atzinumā. Un ir jādomā par to, kā pārveidot šo publisko-privāto partnerību, jo mēs piedzīvojam krīzi, riska Eh, sadale novērt pie tā, ka mazāk tiek izmantot publiskā privātā partnerība, kaut gan mums būtu nepieciešams to izmantot biežāk. Mums ir jānoskaidro juridiskie nosacījumi partnerībā iesaistītajām pusēm un attiecībā arī uz teritorijām un pilsoņiem šajā procesā. Es, eh, protams, saprotu, ka atzinuma apjoms ir ierobežots, bet mums varbūt tomēr vajadzētu šeit pieminēt arī Eiropas patentu. Uh, šī ir nepieciešams skaidrs jēdziens, uh, ir nepieciešams aizsargāt šos patentus uh, Eiropas līmenī. Uh, Tāpat klasteru ideja jau ir izmantot daudzos reģionos un tā veiksmīgi darbojās. Un uh, es arī gribu norādīt, Malkoms jau to minēja, runājot par pētnieku, zinātnieku mobilitāti Eiropas līmenī Mums ir nepieciešams uh, uh, veidot vienotu skaidru izpratni par kvalifikāciju, uh, par darbību pāri robežām citās laboratorijās, par to, ko mēs varam prasīt un kā nodrošināt inovācijas procesu konkrētos uzņēmumos. Protams, mēs esam nedaudz vīlušies, ka nevarējām visu ierakstīt šajā atzinumā, bet tas ir ļoti labs veikums. Paldies! Liels paldies, un tagad jau Jirganam Kraucmenam pēdējās minūtes pieprasījums. Jā, liels paldies priekšsādātājiem. Gribēju pateikties Lārai Komī par to, ka viņa tik lielu uzmanību ir pievērsusi MVU. Mēs uh, lielie uzņēmumi principā nesaskarās ar problēmām veikt pētījumus, bet ir ārkārtīgi svarīgi, lai šī pētīšana tiktu realizēta ja mēs raugāmies uz pieeju pētniecības jomai un uh, to, cik lielā mērā ir pieejams finansējums, tad mums nākas konstatēt, ka tur ir uh, milzīga birokrātija, un ja MVU nespēja to pārvarēt, tad uh, viņi pie šie finansējumi netiek. Problēmas uh, ir arī ar pētniecības rezultātu īstenošanu praksē, Mēs zinām, ka MVU būtībā ir tie, kas ir uh, pirmā, pirmajās rindās. Lielajiem uzņēmumiem ir nepieciešams ilgāks laiks, lai mm, taustāmos rezultātos pārvērstu pētniecības darbu. Un, ja mums izdosies šeit pavirzīties uz priekšu, tas sniegs uh, ieguldījumu arī iekšējā tirgus attīstībā. Liels paldies! Un tagad uh, došu vārdu uh, Korsta kungam gribētu dzirdēt arī jūsu perspektīvu. Liels paldies priekšsādātājiem. Es patiešām runāšu īsi. Man ir liels uh, prieks būt šeit un uzklausīt šo ļoti konstruktīvo diskusiju. Un kā jau jūs sacījāt, šis būs ārkārtīgi svarīgs atzinums par ārkārtīgi svarīgu tēmu. Domāju, ka jūs visi pareizi saprotat uh, kopējā strateģiskā ietvara ideju. Uh, proti izveidot, uh, palikt zem viena jumta visas uh, pētniecības un inovāciju ķēdes uh, posmus. Un tāpēc mēs vēlamies paaugstināt Eiropas rīcības efektivitāti, kā arī vienkāršot noteikumus, lai pavirzītos uz uh, programmām, kas ir draudzīgākas to izmantojumiem. Es augstu novērtēju jūs komentārus. Vairāki no jums arī komija kundze savā atzinuma projektā ir uzsvērusi, cik svarīga ir saikne ar kohēzijas politiku. Un mēs pilnībā piekrītam, ka ir nepieciešams atrast efektīvas uh, sinerģijas ar struktūra fondiem un kohēzijas fondiem. Protams, ka tās ir atsevišķas politikas, uh, un mēs redzam, ka pētniecības eh, programma joprojām balstās uz izcilību, bet eh, šos, eh, fin šos finan fondu finansējumu ir iespējams izmantot, lai arī inovāciju savienībai. Tāpēc man ir liels prieks redzēt šo atzinumu projektu. Jūs runājāt arī par tādām tēmām kā Eh, privātās eh, publiskās partnerības, riska kapitāls, eh, MVU voucher schēma un tā tālāk. Tās, protams, ir tēmas, kuras mēs skatām un pētām, lai redzētu, cik lielā mērā tās ir iespējams iekļaut programmā. Kā jau jūs zinat, zaļā grāmata uh, tika sagatavota balstoties uz plašām konsultācijām, kuras ir pašlaik noslēgušās. Mēs saņēmām 1300 atbildes uz tieši saistes uh, formulāru. Tika apkopoti 700 iesaistīto pušu viedokļi, un uh, tur mēs guvām ieskatu strateģiskā domāšanā. Uh, jāteic, ka šī politika pašlaik ir eh, nobriedusi, izsvērta, un mēs esam domājuši to, kā šī programma varētu ietekmēt Eiropas 2020 programmu. Ir konsensus ne tikai par to, ka šīs, eh, pro, ka šīs eh, programmas ir jāapkopo vienotā ietvarā, satvarā, bet arī to, ka tas ir jā, jāvienkāršo. Um, Piektdien mums šeit notika liels eh, pasākums Briselē ar interesēto pušu piedalīšanos. Pašlaik mēs strādājam pie jaunas programmas eh, priekšlikuma, un tas tiks sagatavots līdz gada beigām. Un jūs teicāt pareizi par nosaukumu, tas ir nedaudz administratīvs, bet eh, gribu pateikt, ka mēs esam sarīgojuši konkursu par uh, vairāk izsakošu nosaukumu, un uh, pašlaik par īso sārakstu notiek arī balsošana. Lielas paldies par šo norādi. Jūs uh, nepateicāt, kāds tad ir, ši, kādi ir šie vārdi, bet uh, man ir prieks, uh, ka jūs uh, esat uh, ņēmuši to vērā nopietni. Man ir liels prieks, ka Pie mums eh, šeit ir arī iekšējā tirgus un uzņēmumu ģenerāla direktorāta pārstāve laipni aicināti šajā komitejā. Un tagad uh, atgriezīsimies pie Lāras Komī, dosim viņai iespēju rezumēt un tad parunāsim arī par grozījumu iesniegšanas grafiku. Liels paldies priekšsādātājiem! Liels paldies eh, par šiem komentāriem, kurus es šodien uzklausīju. Bet liels paldies arī Būsoja kungam par iepriekšējām piezīmēm. Un eh, ļoti jauki, ka jūs pat izteicāties itāliski. Protams, ka mēs eh, vēlamies panākt pētniecības tuvināšanos pilsoņiem un kas uh, nebalstās tikai uz uh, ideālistiskiem risinājumiem, kas nav nekāda saistīta ar praktisko dzīvi. Daudzi no jums pauda bāžas uh, par vienkāršošanu, un jāteic, ka es nāku no valsts, kur vienkāršošanas procedūras darba kārtībā ir katru dienu. Uh, Mūsu valsts ir ārkārtīgi birokrātiska un procedūras ir ārkārtīgi sarežģītas, bet uh, ja mēs šeit meklējam reģionālu un lokālu pieeju, tad mēs uh, tuvojamies uh, pilsoņiem un uh, atvieglojam dzīvi uzņēmumiem. Ja tas viss tiek skatīts ne tikai nacionālā līmenī, bet arī reģionālā un lokālā un uh, kontrolas uh, tiek veiktas uh, reģionos, ja tiek veikts novērtējums. Tad uh, tam ir jābūt uh, vērstam uz tirgu. No vienas puses esmu pārsteigta, bet patīkam pārsteigta, ka IMCO padome šodien runāja praktiski vien, vienā balsī. Uh, un ka mums ir skaidrs priekšstats par uh, šo virzību. Gribētu šajā svarīgajā jautājumā IMCO padomēji sniegt uh, tādas kā ceļa norādes. Domāju, ka tas ir būtiski svarīgs jautājums, un mums ir nepieciešams sadarboties arī ar ITRA komiteju Pateicos par sadarbību jums visiem, jo domāju, ka mums uh, izdosies panākt uh, pētniecības uzlabošanu, kas uh, kalpos arī iekšējā tirgus interesēm. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir nākamās nedēļas 21. jūnijas līdz 2012. Tātad līdz šim laikam grozījums ir iespējams iesniegt. ja mēs kā IMCO padome arī attiecībā uz grozījumiem varēsim runāt uh, vienā balsī, tad attiecībā pret ITRE mums būs lielāks svars. Jā, es varu apstiprināt grozījumu iesniegšanas termiņš ir 21. jūnija 12, un mēs uh, balsosim 12. jūlijā. Ir jāpaveic diezgan liels uh, darbs, lai ITRE pieņemtu mūsu grozījumus, bet es uh, piekrītu, ka tiešām ir svarīgi to izdarīt. Uh, es eh, gribēju sacīt, ka iepriekš aizmirsu, ka mēs eh, šeit eh, esam ielūguši arī informācijas sabiedrības ģenerāla direktora pārstāvis. Lielas paldies visiem par dzīvīgo diskusiju, un tagad uh, pāriesim pie budžeta jautājumiem. Laipni aicinu Edvardu Kožasņiku, kurš ir sagatavojis atzinumu Un uh, es neesmu vēl iecēlis, nav vēl iecelti visi ēnu referenti. Es nezinu, vai Gepārdes kundze to darīs vai kāds cits pašlaik vai kāds no S un D grupas ir ēnu referents. Labi, Kroits man kungs to darīs, un Rīlis kundze. Droši vien to varētu darīt zaļo vārdā, Un tāpēc, eh, bet pašlaik vārds eh, Kožasņikongam. Liels paldies priekšsādātāji, dārgie kolēģi. Gribēju pirms eh, sākam runāt par lietas būtību. Gribēju īsumā jūs informēt par status quo attiecībā uz budžeta apstiprināšanu. Frančeska Balcāni, pa, um, budžeta referente, ir uh, paveikusi ļoti labu darbu, un mēs pašlaik esam sagatavojuši arī IMCO komitejas atzinumu. Šodien es uh, tikos ar Lamasūra kungu un Balcānī kundzi. un arī no cit, ar citiem referentiem no komitejām. Mēs uh, apmainījāmies ar viedokļiem par budžeta jautājumiem, bet par ko tad mēs īsti runājām? Mēs uh, diskutējām par trialogu, kurš uh, notiks 11. jūlijā. Un uh, mums tas ir ārkārtīgi svarīgs datums budžeta komitejas priekšsādātājs Lama Sūra kungs un Balcānī kundze sacīja, ka tad, ja komitejas uh, nāks klajā ar pilotu uh, projektiem, kas uh, nav iekļauti, tad uh, grozījumi līdz 11. jūlijam vēl ir tiek pieņemti attiecībā par šiem pilotu projektiem. Bet, uh, kas attiecās uz mūsu komitejas atzinumu, mēs apmainījāmies ar viedokļiem pa ēpastu, e un šķiet, ka mēs visi piekrītam tam, ka ir nepieciešams atrast racionālu pieeju, lai nodrošinātu, ka viss pieejamais finansējums tiek izlietots efektīvā veidā, un tā, lai tas būtu vērsts uz iekšējā tirgus uzlabošanu. Mēs atbalstām vienotā tirgus aktu, un uh, tas uh, ļautu mums attīstīt izaugsmi. Kā to ierosina arī komisārs Barņē. Šajā atzinumā mēs atbalstam arī vienotā tirgus fórumu Domāju, ka to atbalstīs arī citi kolēģi. Un uh, loģiski, ka ne visi projekti saņems tik lielu finansējumu, kā mēs labprāt vēlētos. Atzinumā mēs uh, runājam par ietaupījumiem Solvit programmā. Un šeit man ir jāpiemina vēl viens datums - 20. jūlijas. Tas ir termiņš, kad jūs varat uh, iesniegt grozījums uh, attiecībā uz jauniem pilotu projektiem. Tomēr es gribēju sacīt, ka labāk to darīt ātrāk. Un uh, ņemiet vērā arī taupības uh, situāciju budžeta jomā. Uh, Gribēju apspriest ar jums arī konkrētus projektus un varbūt uh, iekļaut tos uh, šajā budžeta atzinumā. Lielas paldies! Jūs mums sniedzāt ļoti skaidru informāciju par šo ziņojumu. Vēl mums ir daži, um, daži aspekti saistībā ar konkrētām kategorijām. Nu, tad tagad uzklausīsim Andrei Frens Vandekam kungs. Priekšsēdētāji kungs, paldies! Man ir pieci īsi komentāri. Vispirms gribētu pateikties referentam par viņa ļoti skaidro atzinumu. Manā skatījumā te pavisam skaidri atainojas kāda gaisotne valda IMCO komitejā, un līdz ar to pārēju pie otrā komentāra. Pagājušajā nedēļā es secināju, ka visu pilsoņu acīs bija pievērstas Eiropas Savienības budžetam. Viņi gribēja zināt, vai tas ir pietiekoši efektīvs, vai tas ir ef eh, labvēlīgs. Un eh, līdz ar to te trešais komentārs, kas ir saistīts ar trešo punktu vienoto tirgus aktu. Trīs pasākumi, kas eh, paredz kopīgiem spēkiem veicināt jaunu izaugsmi š, budžets šim plānam varētu būt pietiekoši, taču komisārs Barņē bija diezgan naivs nākot klajā ar šādu plānu, vai tad ir pietiekoši līdzekļi viņam? Protams, jums var būt vislabākie nodomi, bet kā jūs tos īstenosies? Tāpēc mums ir jāparedz pietiekoši līdzekļi, te neliels uh, budžeta pieaugums īstenošanai, bet vai to pietiks? Un tālāk mums ir divi sākotnēji priekšlikumi, kas, manuprāt, tiek skatīti. Es varu piekrist tam, ka vienotā tirgus fórums, kas notiks Krakovā, un tiks atbalstīts no mūsu puses arī nākotnē, tiks iesniegt grozījumi par to, un Mans pēdējais piktais komentārs ir šāds. Man šķiet ir diezgan mm, skumji, ka mums ir tā mm, tik taupīgi jā, jāpiec ar Solvit. Runājot par pilotu projektu, to mēs varētu izmantot Solvit kontekstā. Jāraugās, kā tas saskan ar budžeta noteikumiem Taču man šķiet savādi, ka tiks uzsākti jauni pilotu projekti, taču nav pietiekoši līdzekļu solvitam. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Kroic mana kungs. Un vai kāds no S&D arī kāds grib komentēt? Jā, labi. Uh, Liels paldies, Kroic man kungs, gribu pateikties Koču Šnika kungam par viņu lielisko atzinumu, kas tiešām skar mūsu komiteju ļoti svarīgos jautājumus. Viņš saka, ka Eiropas Savienības budžets ir jāizmanto Eiropas Savienības ekonomiskās izaugsmes labad. Un, un investīcijas var uzlabot ekonomisko izaugsmi. Uh, Te ir jāparedz, jāpaņem, jāpaturprātā arī tas, ka mēs paredzējām stiprināt vienoto, vienotā tirgus aktu, un eh, budžetam ir jātaino šīs prioritātes. Pusē kungs eh, tiešām uztraucās par to, ka Solvitam netika piešķirt pietiekoši līdzekļi. Tas ir ļoti svarīgs mehānisms patērētāja tiesība aizsardzībai un eh, cenu pieauguma ierobežošanai. Solvit ir pierādījis savu efektivitāti, vērtīgumu un tāpēc uh, turpmākā, turpmākie tie finan, tā finansējumi ir jā, jāatbalsta. Svarīgi, lai Solvit varētu īstenot savu darbu, kas ir par labu mūsu pilsoņiem. Es uh, atbalstu referenta vēlmi piešķirt uh, līdzekļus šai budžeta kategorijai. Un runājot par eh, projektiem, ar eh, tur, sadarbībā ar turpmāko polijas, eh, nākošā to, polijas prezidentūru mēs arī atbalstam šo priekšlikumu. Pusoja kungs ir pārliecināts par to, ka vienotā tirgus fórums uzrādīs mūsu pilsoņu galvenās bažas un eh, veicinās to iekļaušanu politiskajā darba kārtībā. Mums ir jāuzstāv, jāpastāv uz to, ka tiek eh, finansēts vienotā tirgus fórums. Es gribētu arī piebilst, piebilst eh, jūs arī atbalstījāt Šaldemors kunga priekšlikumu, kundzes priekšlikumu par uh, tirgus uzraudzības iestādēm. Man šķiet, ka tās ir ļoti svarīgs. Katru reizi, kad mēs nākam klajā ar rezolūcijām, priekšlikumiem, tie ir saistīti ar tirgus uzraudzību. Bet tad, ja mēs eh, nerodam risinājumu tirgus uzraudzībai, tad man šķiet visas tie grozījumi, visi, visas tās regulas, ko mēs pieņemam šeit parlamentā, ir bezjēdzīgi. Jo bieži vien secinājums ir tāds, ka eh, tirgus uzraudzība dažādās dalībvalstīs, ka jūs paraugāties dažādajām dalībvalstīm un lūdzat tām sniegtu informāciju, tad ir secināms, ka dažās dalību valstīs darbs tiek eh, organizēts eh, pareizi, ir pietiekoši daudz eh, vīriešu sieviešu, kas tādā pie šī pie šīs lietas, un citās valstīs ir pilnīgi atšķirīgi, tāpēc es gribu atbalstīt šo priekšlikumu. Tad mums būtu jāizdara spiediens šai virzienā, lai tas tik pieņems. Es te ne, nenolasīšu to, ko mēs ierosinām, bet es gribētu piebilst, šādā veidā mana kolēģa Kristiāna Busoja atzinumam. Lielas paldies, Kroicman kungs, šāda mūze kundze. Paldies! Man te lūdza izteikties tā pēkšņi. Priekšlikums, kurus atbalstīju saistībā ar pilotu projektiem, manā skatījumā būtu stiprināms, taču te, te nav jautājums par to, ka būtu jāņem naudu no solvit. Tas nebija mūsu mērķis. Ļoti svarīgi ir, lai pastāvētu šī uh, koncentrēšanās uz tirgus uzraudzību. Patiesībā te mums būtu jādara pat vairāk. Un tāpēc uh, tiešām paužu uh, bažas par to, ka cilvēki mēģina manipulēt ar iekšējo tirgu. Mums jāpanāk, ka iekšējais tirgus darbojas eh, labvēlīgi. Tāpēc es domāju, mums vēl vairāk būs jāstiprina eh, tie vēstījumi, kurus piedāvāja referents par eh, vienotā tirgus komiteja priekšlikumiem. Ja mēs vēlamies, lai šāda komiteja darbotos, tad mums jāparedz arī resursi, lai nodrošinātu, ka vienotais tirgus darbojas. Varbūt to mēs te šeit ziņojumā varētu vairāk uzsvērt, citādi šis ziņojums ir visnotaļ labs. Paldies, vai jūs vēl gribat kaut ko komentēt? Es tikai varbūt gribēju pieskarties eh, šim teikumam, es eh, apsveicu jauno priekšlikumu. Uh, Uh, starp uh, tirgus institūciju stiprināšanu un koordināciju, bet varbūt es domāju, ka mums ir jāpaskaidro, kāpēc ir mazāk līdzekļu solvet, vai tie iepriekšējo reizi netika pilnībā izlietoti, vai tie ir vienkārši uh, saīsināti, samazināti. Um, vai vēl kāds no citām grupām gribat izteikties, Dejonkungs, jūs kādu pārstāvat? Ne, labi. Turpin priekšsēdēs. Tad dodu atkal vārdu Košuņika kungam, lai viņš varētu atbildēt uz jūsu uzdotiem jautājumiem, un varbūt jūs varētu arī mums pastāstīt par nākošiem soļiem. Lūdzu, vārds ar jums referentu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies visiem, kas uh, sniedz uh, savus komentārus. Varbūt, ka man pieeja būs nedaudz politiskāk, jo mēs gal galā esam politiķi. Es uzskatu, ka IMCO komitejas interesēs ir veicināt iekšējo tirgu. Jo es uzskatu, mēs visi tā uzskatām, ka vienotais tirgus ir viens no ES prioritātēm. Un tas ir arī mūsu politiskais apliecinājums visiem Eiropas Savienības pilsoņiem ir jāgūst labums no iekšējā tirgus. Es katrā ziņā uzskatu, ka mums ir mūsu atzinuma projektā jāuzsver prioritātes, jo tas vienkārši izriet no loģikas. Mūsu prioritāte ir iekšējais tirgus. Ja mēs atcerēsimies mūsu sasaukuma sākumu, vairums piekrita, vienojās par Montī ziņojumu. Un e, šis ziņojums kritizēja pašreizējo situāciju iekšē tirgu, un tāpēc e, vienotā tirgus fórums ir svarīgs tā, tajā tad uzsver to, ka iekšējais tirgus ir svarīgs, tas darbojas. Taču tas ir jāsaskaņo ar tādām lietām, kā piemēram līdzekļi attīstībai Brazīlijā. Mēs piedzīvojam, ka vakar uh, citā komitejā tiek atbilstīt, atbalstīts, uh, atbalstīta palīdzības sniegšana Brazīlijā. Man tas nešķiet pareizi, jo Brazīlija vairs nav jaunatīstības valstis. valsts Un šajā ziņā es ceru, ka mūsu komitē mēs radīsim saskaņu, vienošanos. Un tad mēs varam paši savā vidū izvirzīt prioritātes. Es katrā ziņā augstu vēršu, vērtēšu jūsu komentārus. Un runājot par Solvicu, saskaņā ar manā rīcībā esošo informāciju, spiediens nepalielināt, eh, ja nesamazināt, vismaz nepalielināt savu so solvit eh, budžetu, nāk no komisijas, nevis no parlamenta. Tā tad viena no mūsu prioritātēm varētu būt pretspiediens uz komisiju. Es negribu komentēt individuālos ierosinājumus, kā šeit izskanēja Varbūt es varētu atbildēt uz jautājumu par to, vai tiešām mēs uzskatām, ka 12 punkti pēdiņās Barņie komisāri 12 punkti kaut ko līdzēs. Nu, kādā ziņā mums ir jānodrošina tas, ka tie nāk par labu, mums jāpārbauda, ko dara Barņiekungs. Un kā jau jūs sacījāt, es atkārtošu, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 20. jūlijas un esmu gatavs ar jums apspriest prioritātes, kuras mēs atainosim savā atzinumā. Es uzskatu, ka šajā ziņā mums ir pietiekoši daudz laika, ir iespēja apspriest sadarbību ar Baldzānī kundzi. Man šķiet, ka viņi ir ļoti at atvērti mūsu atzinumam. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs. Es gribētu vēlreiz pievērsties mūsu laika grafikam, jo Uh, lai, lai par to zinātu arī ēnu referenti. Tātad grozījuma iesniegšanas termiņš 20. jūlijas 2012. 31. augustā tie tiks izskatīti un vēl tietieks balsot, un tad budžeta komitejā, ja nemaldos, termiņš ir, balsošanas termiņš ir 8. septembrī. Ja? Tad tā laikam ir. Lielas paldies, ka vadījāt šo darbu. Paldies arī ēnu referentiem. Tas darbs ir ļoti svarīgs. Man šķiet, ka līdz ar to mums ir liela iespēja pieņemt šeit tādu politisku pieju. Labi, tad pāriesim pie pēdējā darbkārtības galvenā punkta šodien. Tas ir pētījums par brīvības, drošības un tiesiskumu telpu muitas nozīme ES ārēju robežu vadībā. Šo pētījumu pasūtīja Pilsonisko brīvību komiteju. Es saprotu, ka Pilsonisko brīvību komitejas locekļiem vēl nebija iespēja iepazīties ar šo pētījumu, jo viņi ir aizņemti ar daudzām citām lietām. Bet šis darbs ir ļoti svarīgs. Tāpēc esmu ļoti priecīgs, ka mūsu vidū ir Pīters Hobī, kuram, kuriem uzdeva šo darbu Pilsonisko brīvību komiteja. Es neredzu mūsu vidū šīs komitejas pārstāvis, bet viņi var droši mums piebiedroties. Uh, Sardīnīkums, diem, diemžēl, nav mūsu vidū, viņam bija jābūt Itālijā, bet Raptīkundze Šmits un Dion uh, kolēģi arī šeit, un es arī esmu ēnu referents Un tāpēc esmu ļoti priecīgs mūsu vidū sveikt Tūnas kundzi, viņa arī ir ānu referente, ja? Ā, jūs aizstājat Kolas kundzi. Kolas kundze lūdza man izteikties viņas vārdā. Paldies, labi. Vēl esmu priecīgs mūsu vidū sveik Zilīnski kungu, kurš uh, pastāvīgi apmeklē mūsu komitejas sanāksmes. Uh, Viņš strādā pie patērētāju tiesību aktiem, un jūs strādājat ar Sabini kungu pie pašinstīvas ziņojuma. Hobing kungs ir um, uh, augstāvošs amatpersona Eiropas politikas pētījuma centrā. Viņš ir uh, vadījis izcilu karjeru Eiropas Savienības iestādēs, arī Eiropas komisijā un Libe komitejā. Es redzu, ka jums te ir prezentācija, vārds jums, un tad mēs jums uzdosim jautājumu. Hobinkungs, liels paldies priekšsādātāji! Es esmu pagodināts būt jūsu vidū, pateicos jums par to, ka man ir iespēja šeit nākt klāj ar savu pētījumu. Protams, tas ir liels pagodinājums stāstīt par savu pētījumu, ko esat uzrakstījis. Uh, Bet man šķiet, ka te ir tāda vienreizēja situācija, ka es stāstu par to uh, tajā komitejā, kura man nav pasūtījis šo pētījumu. No vienas puses tas ir jauki, bet no otras puses te ir arī savu trūkumi. Te ir, uh, kā jūs zinat, runa par uh, brīvības, drošības un tiesiskumu telpu, bet tas nav tiešais jūsu intereses punkts. Taču pēdējo mēnešu laikā es sapratu, ka lietas mainās. Tagad mums ir tāda aina, kā drošība un regulējošie mehānismi uh, ir tādā kā plūsmā. Jūs redzat, piemēram, šādus drošības aspektus jautājumos, kas nav saistīti ar muitu, piemēram, un, un te ir arī jāņem vērā, kas notiek regulējošajā nozarē. Liels paldies! Uh, kā aicinājāt mani, un te ir arī iespēja līdz ar to pavērt jaunu darba posmu šajās tirzniecības noteikumos. Pāriesim pie nākošā slaida. Es ceru jūs nenobaidīt ar savu veidu tradicionālo ekskursu 2000 gadu vecā vēsturē. Tā ir tāda ilgstoša ekskursija ja paraugāties uz eh, laika posmu, ko tā aptver, bet eh, būtībā tā neaizņem, neaizņems daudz laika. Jūs redzat tādus kā um, atsauces punktus fotografijās. Te es runāju par grieķu, romiešu pasauli. Tā bija tā, pirm, pirmais, tas bija pirmais gadījums, kad tika izstrādāta šāda, šāda muitas sistēma. Bet jūs zināt, e, tam ir arī liela nozīme, ja jūs zināt, ka apustulis e, Mēķju bija muitnieks, Matejs bija muitnieks, un e, tā tad jūs redzat arī, ka pat Bībele atainojas tā laika situācija. Tātad tā, tas ir mūsu pirmais pieturas punkts. Grieķu romiešu pasaule bija tā pasaule, uh, kas e, notarpojas ar tīrzniecību, tur bija arī nelieli muitas nodokļi, bet e, šī joma tiešām zēla un plauka. Bet ja mēs paraugāmies tūkstošu gadus vēlāk uz viduslaikiem, tad šī situācija ir pilnīgi mainījusies. Tirzniecības nav, nodokļu nav, muitas nav, jo tajā nepastāvēja interese Eh, doties uz priekšu, celt eh, ceļus, izbūvēt ceļus un tā tālāk. Bet no otras puses bija daudz visādu eh, muitu, visādu pārējas punktu, kas pieprasīja nodevas, taču ne ekonomikas uzlabošanas, vispārējais ekonomikas uzlabošanas vārdā. Un pēc tam 19. gadsimts protekcionisma ēra arī tad muita bija ļoti svarīga. Tās uzdevums bija nevis uzlabot uh, tirzniecību, bet noteikt skaidrs robežs, lai aizsargātu savu rūpniecību no kaimiņu rūpniecības. Un pēc tam 19. gadsimta sākumā tirzniecība Uh, kad āmatnieki, jo īpaši aktīvi darbojās, tik samazinātas, uh, atceltas, lielā mērā atceltas barjeras ar šēršļi, ar citām valstīm. Un tad amatniekiem te bija iespējams darboties, bieži vien vispār nebija nekāda nodokļa. Un vēl man šķiet, tas ir svarīgi Eiropas Savienībai. Mums tā tad ir tāds kop, apvienošanās centieni Vācijā un Itālijā, tas arī bija svarīgi muitas attīstībai. Tajā laikā bija ļoti daudz mazu valstiņu, piemēram, Vācija, mūs, mūsdien Vācijas teritorijā, un tad bija jāceļ muitas nodokļi, un apvienotai Vācijai tad bija jaunajai, tā laika Vācijai bija jāizveido jauni muitas noteikumi. Tad tas bija pirmais modelis, kas tika atkriet, atkārtots Eiropas kopienu stadijā. Tā tad no muita pastāv arī tad, un bija nepieciešamība atkārtot šādu darbību. Varbūt ir vērts atcerēties to, kas tagad ir aizmirsts. Muita savienība tika pabeigta pusotru gadu agrāk nekā tika paredzēts. Un te nu ir pierādījums tam, ka Eiropas Savienība uzsāk projektu, kas tika noslēgts vairāk kā gadu agrāk nekā tika paredzēts sākotnēji. Tas tikai norāda uz to, cik svarīga bija muita. Un ne tikai toreiz, nu pēc tam Vēsture turpinās pēc vienotā tarifa. Bija jāpilnveido, jāpabeidz uh, muitas harmonizācija, un uh, tā daudz maz tika pabeigta 1992. gadā, bet tas tomēr nav skatāms par attīstības beigām. 70. un 80. gadu laikā ienākumi no muitas pēkšņi samazinājās. Tas bija kopīgo tarifu gads kustības sākums, tas, protams, atstāja ietekmi uz muitu, tā tad bija mazāk šie nodokļi. Muita vairs ne, nebija uzskatām par nepastāvošu, taču vienkārši noteikumi bija citādi. Pastāvēja draudi no ārpuses, valstis šos draudus uztvēra kā kaut ko ļoti svarīgu, un tad atkal tā bija muita kura nodarbojas ar šo jautājumu risināšanu. Te nu arī parādās drošības un drošuma jautājumi. Un atkal ar tiem nodarbojās muitas vadību. Tā tad bija otrā tāda kā kustība, un pēc tam Vēl ir svarīga lieta, kas notika pirms desmit gadiem, 11. septembris. Tur bija iesaistītas ne tikai policijas vienības un antiteroristu vienības, bet, protams, ka tā ietekme bija daudz visaptverošāka. Te bija identificēta ris riski saistībā ar kravas pārvadājumiem, un arī šajā jomā 2005. gadā Eh, šis drošības grozījums bija ļoti svarīgs stadija. Pārējot pie nākošā slaida, mēs redzam, eh, kā muita tagad ir ieguvusi citu lomu, tomēr tas vairs nav pareizi. Pirms pusgada notika Eh, notika šis gadījums, kad eh, bija kravas pārvadājums no Jēmenes, tāds privāts pārvadājums, un pēkšņi eh, iest, iestādes cilvēki saprata, ka teroristu riski nav vērsti tikai pret Eiropas Savienību vai pret ASV, ka tie nav saistīti tikai ar personu pārvadājumiem, bet arī ar kravas pārvadājumiem Un tas atainojas arī medijos un 2010. gada oktobrī bumba, kura tika sūtīta no Jemenes, tika tālāk nosūtīta uz Vāciju, tā tika atklāta apvienotajā karalistē, nevis rutīna veida pārbaudes rezultātā, bet gan ar informātoru starpniecību. Tātad tā nebija sistēma, kas atrisināja problēmu. Tas būtībā arī šokēja kravas pārvadājumu kontrolētājs, bet eh, es uzskatu, un to saprot arī daudzi citi, ir tas, ka, ka mediju gaismā nonāk nevis finanšu ministri, piemēram, bet Vācijā tas bija Demazjē iekšlietu ministrs, kuram kopā ar transporta ministru bija jāizstrādā jauns, jauna iekārta pret šāda veida kravas pārvadājumu draudiem. Eh, muitas kolēģi eh, sacīja, ka muitas min, ar muitas saistītais ministrs ne, ne, negribēja par to izteikties, jo viņam nelikās, ka tas būtu tā vērts. Bet katrā ziņā ir arī tāds secinājums, ka sabiedrība nevisai apzinās, kurš tieši nodarbojas ar šādu veidu, ar kravas pārvadājumiem saistāt, saistītiem ris, riskiem. Un, protams, ka 2005. E, gada, gada tiesība aktā varēja arī paredzēt šādu situāciju. Un pēc tam vēl ir e, darbs no komisijas puses šeit Briselē Tas bija līdzīgs. Trīs komisāra darbs - Mālstrējums kundze, Kalas kungs un Šmēmetas kungs uzrakstīja vēstuli par uh, incidentu un uh, paudz savu viedokli, kā procedūru varētu uzlabot, bet uh, te nebija runa tik daudz par muitu cik drīzāk par uh, iekšlietu un tieslietu padomu un transportu padomu. Te maz bija runas par muitu kā tādu. Tātad tas ir uh, tāds aspekts, kuram vērts pievērst uzmanību. Un vēl viena lieta, kas ar to saistīta, ir ne tik daudz mediju politika, bet uh, tiesību akti. Es esmu secinājis, ka ir bijušas ātras krasas pārmaiņas saistībā ar šo robežu pārvaldības jautājumu. Kā šis, šis jautājums loks kopš 2001. gada ir mainījies, bija ļoti daudz lāken padomes izstrādātot tiesību aktu. 2001. gadā tur tika izstrādāta sistēma robežu pārvaldībai. Katra iestāde kas nodarbojas ar šo jautājumu, bija atbildīga arī par sadarbību ar robežu kontrolu un policiju. Un vēl dažus gadus vēlāk iekšlietu un tieslietu padomu 2008. gada decembrī izstrādāja definīciju integrētajai robežu pārvaldībai. Šī definīcija bija daudz sašaurinātāka Tā attiecās uz policiju un robežu kontroli. Tur nebija nerunas par muitu, nevārda par muitu. Un šāda tendence ir turpinājusies līdz par šim laikam. Piemēram, Stokholmas programma un iekšējās drošības stratēģijā ir visi šie svarīgie dokumenti, kas nosaka mūsu pašreizējo situāciju saistībā ar iekšējo un ārējo drošību. Un arī Lisabonas līguma ir apstiprinājusi šo skatījumu tai ziņā, ka robežu uzraudzība ir neatņēmama piektās daļas sastāvdaļa attiecībā uz drošību un tiesību. Tur ir runa par personām, bet nekas nav saistīts ar uh, muitu un ar tirzniecības pārvaldi. Tātad pastāv tāda kā, tās kā pārpratums Eiropas Savienībā vismaz uh, attiecībā uz iekšēju robežu pārvaldību. Tas, uh, tā doma, ka šis loks vairāk attiecas uz policiju, uz robežu kontroli, bet ne uz muitu. Nu, pārēsim pie nākošā slaida. Te ir tātad vērts paskatīties to, kādas šodien ir muitas iespējas, kādas, ar kādām grūtībām muita saskaras. Varbūt ir vērts paskaidrot, kā šī situācija radās un kā tā varētu būt risinām. Mēs zinām, eh, ka te tāda ir uzskaitīta, ir daudzas spējas, kas ir eh, uzskaitītas arī šeit. Es tās īpaši neatkārtošu, bet mēs zinām, ka um, uz robežas pastāv pārpratumi, kāds ir tiešām muitas iespējas un ka muita labprātāk nestrādā uz robežas, bet labāk pārbauda šos preces, ka tās ir nonākušas valsts teritorijā, nav pareistā, jo patiesībā muitai ir iespējas iesaistīties arī uz robežas, taču to inform, intervences saskaņā ar riska novērtējuma procedūru tiek ierobežota, un tad muita īsti uz robežas nedarbojas. Un pārējiem pie nākošā slaida te ir redzams, ka pastāv zināmas grūtības. Dažkārt te pat nav runa par efektivitāti vai par tādu kā objektīvu pro problēmu, bet drīzāk par geogrāfiju, kas eh, šad tad neļauj sadarboties dažādajiem pakalpojumu sniedzējiem. Mums te, piemēram, ir Šēngenes uh, muitas robežas, tur ir daudz dažādi noteikumi, un patiesībā tikai 45% no šīs robežas kopīgi uzrauga Schengenes robež, robežsargi. Līdz ar to ir mazāk iespējas sadarboties. Un vēl viena problēma, ko mēs specifiski saskatām no muitas viedokļa, ir saistīta ar tiesību aktu īstenošanu. Tātad mums ir muitas savienība, tas ir tīrais, eh, tā ir, tie ir tīrie Eiropas Savienības tiesību akti, taču problēmas rāda šo tiesību aktu īstenošanu no dalībvalsts puses. Un, protams, te pastāv atšķirības, kā dalībvalstis īsteno šos tiesību aktus. Un, eh, te ir redzams, ka šīs eh, vienotās prakses nav pietiekošas. Protams, ka te pastāv arī zināmi mehānismi, kas vieš cerības, un es varētu sacīt, ka mm, projekta plāna nākotnē būs labāki. Un nākošais slaids ir pastāv vēl citi trūkumi eh, attiecībā, piemēram, uz pašreizējām muitas muit, pašreiziem muitas sodiem, tie atkal nav harmonizēti visā Eiropas Savienībā. Tas, piemēram, attiecas uz kriminālu sodiem, administratīviem sodiem. Tie arī būtu jāharmonizē pat pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Tas nav kaut kas pašsaprotams, un tā tad te ir. Mm, uzdodams jautājums, eh, kad tas īsti notiks, bet katrā ziņā tas ir mērķis, uz kur mums jāiet. Un mēs redzam, ka uh, muitas programma 2013. gadam to paredz kā galveno mērķi muitas administrācijai par spīti tam, ka mēs esam 27 dalībvalstis, ir jādarbojas tā, it kā tā būtu viena valsts, un cerēsim, ka šī virzība turpināsies. Salīdzinot ar 80. un 90. gadiem, muitai paredzēta daudz mazāk līdzekļi. Vienotā uh, Eh, tirgus laikā tika ieguldīti daudzi līdzekļi muitā, bet tagad tā vairs nav. Pastāv ļoti lielas atšķirības Schengena starp Schengenu, kur tātad ir daudz līdzekļu no Schengenas fonda, lai uh, uzlabotu apmācību, eh, tehnisko nodrošinājumu un robežsardzi, bet uz muitas neatiecas. Un nelēma ir tā, ka finanšu ministrs, kas ir atbildīgi par muitu, nodarbojas arī ar daudziem citiem jautājumiem, jo īpaši budžets viņiem ir svarīgs, bet uh, iekšlietu un ārlietu ministriem muita ir svarīga. Ja mēs pāriem pie nākošā slaida, tad mēs redzam iekšējo pusi 90. gados šī aina bija ļoti vienkārša. Komisijā bija viens ģenerāldirektorāts, to sauc par 21. ģenerāldirektorātu, tagad tas ir taksud ģenerāldirektorāts. Un tā ziņā bija visas funkcijas, kas vien varētu būt saistībā ar to, bet tagad 2010. gadā šīs funkcijas ir sadalītas pa dažādām organizācijām. Olaf, taksud iekšlietu ģenerāldirektorāts un padomis sadarbības darba grupa muitas sadarbībā. Frontex to nevar uzskatīt par vienotu partneri, ja mēs gribētu padarīt robežu pārvaldību saskaņotāku. Nākošais slaids, te es negribu sīki skaidrot, bet arī te parādās tās ka mūsu īpašumā, mūsu rīcībā esošie dažādie modeļi robežu pārvaldībai ir visnotaļ atšķirīgi. 2006. gadā vienu izstrādāja padomi, un tā saša, sašaurinātā definīcija nenāk mums par labu, jo tas koncentrējas tikai uz policiju, uz drošību, un mums ir jāiz, jāizteno plašāka starptautiska koncepcija, kur izstrādājusi Pasaules muitas organizācija un ANO. Un arī Eiropas komisija ir izstrādājusi ārēju koncepciju, kas attiec uz trešajām valstīm. Taču tā netiek uh, īstenot praksē šeit, uh, Eiropas Savienībā. Bet mums būtu jāizmanto sistēma, kas uh, paredz plašu koncepciju lai katra sistēma, kas nodarbojas ar iekšējo drošību, būtu arī saistīta ar robežu pārvaldību. Pāriesim pie nākošā slaida. Ja mēs te izteiksimies konkrētākā, saprotamākajā, saprotamākā valodā, kāda būtu nākotne muitai, tad te ir uh, jāparedz uh, iespēja sadarboties ar Frontexu kā vienotam pārstāvi Te ir runa par Eiropas muitas aģentūru, par tās izveidi. Te ir norisinājuši diskusijas par to. Piemēram, ir tāda argumenta, ka to nevar finansēt, nebūtu iespējams to koordinēt, taču tagad viedokļi mainās, jo ir uzskats, ka to varētu organizēt kopīgi īstenojot tiesību aktus būtu vērts eh, to izveidot arī citu jomu labad. Tā katrā ziņā atmaksāsies, ja jūs to attiecīgi organizēsiet. Un vēl ir citas iespējas, kas tika apspriestas, piemēram, eh, padomis sadarbības un muitas darba grupa mm, eh, te ir jāparedz e, konkrēta infrastruktūra, bet šī padoma tiešām ir atkarīga no rotējošās prezidentūras un tai nav iespējams izstrādāt e, konsekventu politiku. Un pārējot pie nākošā slaida, mēs, piemēram, varētu izveidot muitas departamentu pašreizējās aģentūrās no finanšu viedokļa. Tas būtu interesanti, taču no muitas tēla viedokļa tas neatbilstu Uh, tam, kāda ir, piemēram, viena aģentūra Eiropuls un Frontex, neviena ne otra nebūtu labais risinājums muitas tēlam. Un tas arī nepalīdzētu muitas iestādēm izskaidrot savu lomu sabiedrībai. Bet tad vēl pastāv viena cita iespēja - neatkarīga aģentūra. Tā būtu kombinācija starp OLAF, e, Eiropas krāpniecības apkarošanas biroju, tad tas, eh, eh, tas funkcijas izrietētu no bijušā 21. ģenerāla direktorāta, bet nu, par to mēs šeit nevaram spriest, tas jā, par to jāspriež citur. Dalība valstis, piemēram, Francijas delegācija eh, gribētu šeit izveidot riska analīzi. Tas tad būtu tāds kā priekšgājējs ECA. Un tagad mēs varam pāriet pie pēdējā slaida, līdz ar to es noslēgšu savu prezentāciju. Protams, eh, Eiropa pastāv daudzveidība, bet es domāju, ka mēs varētu integrēt vairākus jautājumus neintegrējot pakalpojumus. Tas mums nav jādara tā, kā ir ASV, piemēram, kur ir uh, viens uh, dienas, kas nodarbojas ar imigrāciju un muitu. Mums Eiropā tas nebūtu jādara, bet mēs varētu integrēt mūsu darbību, izstrādājot tādas kā sadarbības tīklus. Tad šis ir man pētījuma īsais pārskats. Paldies! Paldies! Jūs tiešām, doktor Hoving, mums uh, daudz interesantus punktus pieminējāt, varbūt ne visi ir mūsu komitejas kompetencē. Jūs iestājaties par stingrāku koordināciju un ir arī likumdošanas priešlikums par intelektuālā īpašuma uh, Uh, tiesību aizsardzību um, muitas darbā. Un jūs arī mūs, uh, tas liecina par to, ka šie jautājumi parādās atkal un atkal. Jūs mūs uh, informējāt arī par vēsturiskiem aspektiem. Protams, uh, Mm, mm, jūsu ziņojums, mūsu viedokli varbūt visos jautājumos par Salvīnijas ziņojumu nemainīs, bet tomēr tas dos mums vielu eh, pārdomām mūsu darbā. Kas vēlas tagad sākt diskusiju? Vispirms dosim vārdu ēnu referentiem Štailers kundze. Es vispirms runāšu kā ēnu referente, pārstāvot ēnu referentus. Un pēc tam es runāšu vēl debatēs, jo šeit ir atšķirīgi jautājumi. Priekšsēdētājs, mēs uh, šodien neapspriežam Salvīnī ziņojumu. Korholas kundze, kurš šodien nav klāts šodien, lūdza jūs uh, informēt par to, ka viņa ir iepazinusies ar šo pētījumu un viņa, diemžēl, nevarēja ierasties uz šo sanāksmi, un tādēļ viņa mani lūdza uh, vispirms viņas vārdā pateikties par šo uh, prezentāciju, un Korhols kundze uh, uzsver, ka ļoti skaidri ir redzams, ka nepieciešama stingra koordinācija Eiropas līmenī muitas jautājumos. Šajā jomā šobrīd nepastāv praktiski nekādas koordinācijas. Uh, uz Eiropas Savienības ārējām robežām. Uh, Eiropas Savienības līmeņa pārvaldība ir ļoti ierobežota. Sadarbība notiek tikai starp uh, policiju, policijas um, iestādēm saskaņā ar Frontex uh, darbību. Uh, diskusijās mūsu komitejā mēs daudz esam runājuši par elektronisko muitu un par to, cik laika būtu nepieciešams, lai uh, ieviestu to sistēmu, ko prasa modernizētais muitas kodeks. Ir tādi, kas uzskata, ka tas būtu izdarāms ļoti īsā laikā, pat līdz 2013. gadam. Uh, bet uh, kolēģe Korhola vēlētos zināt, kāds ir jūsu viedoklis, kādus uh, risku jūs saskatāt, ja mēs pieturamies pie sākotnējā termiņa 2013. gada, vai varbūt vajadzētu paredzēt ilgāku laika posmu ieviešanai? Vēl viens jautājums. Jūs izvērtējāt pašreizējās muitas kompetenci un da, rīcības spēju. Šeit mēs eh, mūsu komitejā strādājam mm, šī gada sākumā pie tirgus uzraudzības pasākumiem un norādījām uz nepieciešamību sadarbību pastiprināt starp tirgus uzraudzības iestādēm un muitas iestādēm. Jautājums, kādus argumentus par un pret jūs saskatāt šādai pastiprinātai sadarbībai starp muitas iestādēm un tirgus uzraudzības iestādēm? Un noslēgumā mana kolēģe eh, lūdza norādīt, ka ASV ir uh, daudz debatēts par to, ka visas importētās preces būtu jāskanē. Eiropas Savienībā mūsu nostāja ir ļoti atšķirīga, mēs esam ļoti tālu no šī līmeņa. Pavisam nesen um, es tā nejauši braucu no, no Strasbūras ar Frankfurtes, Frankfurt uz, uz Varšāvu un man bagāžā, uh, rokas bagāžā bija nazis Un tas izgāja visām pārbaudas mašīnām cauri, un neviens to nekonstatēja. Es to nejauši pat atradu savā bagāžā Varšavā. Un man būtu arī jautājums, kā mēs varētu uh, īstenot Eiropas Savienības politiku šīs skanēšanas plašākai izmantošanai, balsto, balstoties uz risku novērtēšanu. Un uh, Tā pašā laikā man bija bagāžā arī burkāni, un tos nu gan kārtīgi izpētīja, bet nazim neviens nepievērš uzmanību, un tas notika pagājušajā nedēļā. Un es varu jums pat parādīt šā naža fotografiju, ja tas jūs tā interesē. Kad es atradu šo nazi savā eh, rokas bagāžā, tas man tiešām ļoti pārsteidz un uzjautrināja paldies par šo tiešām uh, iespaidīgo eh, vēstījumu. Patiesībā jūs noteikti vedāt šo, iesaiņojāt šo nāzi, lai varētu sagriezt burkānus pēc tam. Paldies, jā, mm, par šiem nažiem, par nāzi un, un burkāniem tas tiešām tā ļoti amizanti. Es vēlētos pateikties mm, pētījuma autoram par ļoti interesanto stāstījumu, par uh, to, kā jūs parādījāt, kādas šeit saignes starp dažādām komitejām, jūs runājāt par resursiem. Daudzās dalību valstīs tiek samazināti valsts pārvaldes izdevumi, un daudzi no tiem dienestiem, kas mūs aizsargā, saskarās ar budžeta samazinājumiem. Jūs runājāt par sadarbību, kas mums varētu palīdzēt uzlabot situāciju un efektīvāk izmantot resursus un arī uzlabot drošības līmeni. Bet man jautājums, vai jums ir kādi sliecības, kādas domas par to, kādas varētu ietekmēt drošību? Jūs ļoti uh, tā, daļurnīgi minējāt šo Jemenas piemēru un ar, ar no tā izrietošiem riskiem, bet es gribētu zināt par sadarbības aspektu. Ja mēs runājam par muitu un par reformu īstenošanas grafiku, par informācijas tehnoloģijām, uh, Uh, es arī uzskatu, ka iepriekšējās runātājas minētie jautājumi ir ļoti aktuāli, jo mēs tiešām visu domājam par drošības jautājumiem un par efektīvu resursu izmantošanu. Paldies. Priekšsēdētāji ir uh, tiešām. Uh, grūti nodalīt iekšējā tirgus diskusijas no šī pētījuma aptvērumu kopumā, bet es pieturēšos uh, iekšējā tirgus jautājumiem, vienotā tirgus jautājumiem. Uh, muita šajā jomā ir tiešām ļoti svarīga, uh, lai mums ir jādomā par to, kā apturēt uh, viltotu ražojumu, ieviešanu. Un arī mēs nedrīkstam aizmirst, ka šī situācija patērētājiem ir ļoti neskaidra. Piemēram, lidostā. Ja ir lidojums Schengenas ietvaros, tad uh, bagāžas netiek pārbaudītas, uh, bet uh, daži cilvēki tiek pārbaudīti, vai nu tas ir drošības apsvērumu dēļ, vai kā cita apsvērumu dēļ, jā. Uh, jums ir taisnība, ka ir nepieciešams vairāk skaidrot patērētājiem muitas darbību, atšķirības starp Schengena zonu un muitas uh, uniju. Un, uh, to, ka Eiropas Savienības ietvaros darbojas atšķirīgas sistēmas. Jūsu kopsavilkumā es redzu, ka jūs lielu uzmanību pievēršat sauszemes robežām, bet tai pašā laikā Nīderlandē ļoti būtisks ir arī jūras un uh, gaisa robežas vai lidostas robežas. Tāpēc par eh, arī automatizētu sistēmu ieviešanu ir jādomā. Ja mēs parūk, palūkojamies uz eh, ostām uz Rotterdamu, tad izmantotas tiek skenēšanas sistēmas, tās ir ļoti modernas sistēmas, bet tās netiek izmantotas vis, visur Eiropā. Tādēļ ir jāizvērtē, kādas eh, modernās tehnoloģijas ir pieejamas un vai tās būtu iespējams ieviest. Vēl viena lieta, par ko jūs gan nerunājāt, eh, muitas sakarā ir cīņa pret korupciju. Protams, ir ļoti labi, ja pastāv noteikumi un likumi, bet ja tie netiek īstenoti, tad eh, tiem nav nekādas nozīmes. Un nopietna problēma, par ko tiek uh, diskutēts pasaules līmenī, muitas sakarā ir cīņa pret korupciju. par uh, to, ka jūs uh, minējāt uh, nepieciešamību veidot jaunu aģentūru. Es neesmu par to pārliecināts. Pastāv Eiropā jau daudzas aģentūras, bet to darbība nevienmēr ir attaisnojusies. Un uh, es uzskatu, ka ir nepieciešams uh, drīzāk stiprināt sadarbību past starp pastāvošiem dienestiem, sadarbību ar policiju. Uh, bet mm, man pietrūka jūsu ziņojumā tāda punkta, kā uh, sadarbības starp muitu un pasaules muitas organizācijas. Uzskat, ka tas arī būtu ļoti svarīgs punkts, kas jāpiemin. Tagad vārds Raptī kundzei. Un Šmita kungs arī vēl vēlas jūs. Es uh, iepriekš uh, dzirdēju rozas piedzīvojumu ar, ar nazi un burkāniem. Parasti jau runā par nūju un burkānu, bet tagad šeit ir cits piemērs, cita paradigma - nazis un burkāns. Šādi mazi piedzīvojumi, kas var mums katram gadīties, jā, tie arī dažkārt uh, atklāja patiesību. Tātad. Tā šeit ko, kolēģei bija bagāša nāzis. Es eh, pārstāvu Grieķiju un tāpat kā Nīderlandē mums viss, eh, kur pārstāv De Jonga kungs, mums ir uh, daudz uh, jūras robežu, visur ir apkārt ūdens, bet mēs saskaramies drīzāk ar citu problēmu, nevis ar uh, burkānu un nažu pārvadāšanu, bet gan ar cilvēku tirzniecību, ar nelegāliem imigrantiem, kuri tiek noslēpti kravas auto aiz kravas. Piemēram, šādas uh, kravas auto ierodās patrasā, izē, iziet muitas kontroli, bet nevienmēr mēs varam garantēt, ka kontrolē ir iespējams noteikt visu, kas tad atrodas šādā kravas mašīnā. Protams, ir nepieciešama izglītība un apmācība un līdzekļi visām tam bet uh, muitnieki pat uh, darbā saskars ar uh, visām šīm problēmām. Mēs runājam par nepieciešamību modernizēt muitas darbu un arī apmācīt muitniekus, kā izmantot jaunās tehnoloģijas. Tas ir ļoti būtiski. Un noslēgumā vēlētos pateikties uh, Uh, pētījuma autoram par viņa veikumu. Jūsu teiktais tiešām uh, mums bija pārsteigums. Tas uh, tiešām bija ļoti interesants vēstījums gan mums, gan arī Eiropas pilsoņiem. Uh, Un jūsu veiktais pētījums ir tiešām ļoti liederīgs, ņemot vērā to, ka rīt 16. jūnijā ir uh, paredzēta uzklausīšana par šo jautājumu. Es vēlos arī pateikties uh, Pilsoņu brīvību komitejai uh, par to, ka tā ir pasūtījušo pētījumu, kura rezultāts arī mēs spējam izmantot. Un tagad vārds Šmita kungam. Paldies! Liels paldies! Uh, mm, es nevarēju uh, uzklausīt uh, visā pilnībā, jo man bija jābūt citās apulcē, bet pēc tam, kad es esmu izlasījis šo dokumentu un apskatījis jūsu slaidus, Es domāju, ka viens no būtiskākajiem jautājumiem ir tas, ka mums visa šī procedūra ir jāatliek, un gribētu dzirdēt, ko jūs domājat par to, ja mēs tā darītu, kāds tad būtu uh, rezultāts un kāds būtu iespējas, ja mēs visu šo procedūru atliktu. Jo es eh, domāju, ka šādi domā parlamenta deputātu vairākums un tā domā arī komisija. Jāteic, ka man šeit ir zināms šaubas, bet es labprāt gribētu dzirdēt jūsu viedokli. Šeit jūs pieminat uh, Schengenu, un uh, Schengena un ES teritorija nav viens un tas pats. Tas ir pilnīgi korekti, pareizi. Es, piemēram, dzīvoju Zviedrijas dienvidos un ikdienu ir nākas konstatēt to, ka no hipholas katru dienu ierodas tonām narkotiku. Uh, un uh, viņi šķērso šo tiltu no Dānijas uz Zviedriju. Tas notiek katru dienu, un daži no šiem kurjeriem tiek noķerti. Un tā ir uh, papildus viena lieta, kas uh, norāda, ka ir nepieciešams uh, paredzēt vienādas noteikumus, kas ir likumīgs un kas nav uh, likumīgs uh, Eiropas Savienībā. Bet eh, runājot par Schengen un ES teritoriju, būtībā eh, Schengenas eh, robežas pašlaik ir apdraudētas. Mēs visu to zinām un gribētos zināt, kā šie divi jautājumi ir savstarpēji saistīti. Tāds būtu mans jautājums. Un kādu veidu secinājumus jūs izdarāt uh, no šīs, uh, no šī politiskā apjukuma, kas valda pašlaik saistībā ar Schengenu? Vai mēs uh, paplašināsim šo ārējo robežu vai ne. Būtībā jau mēs redzam, ka Rumānija un Bulgārija pagaidām netika uzņemta Schengens eh, zonā, jo tas bija arī jautājums par ārējām robežām. Labi, es uh, raugos zālē, mums nav pārāk daudz laika, bet Zelīnska kungs vēl gribēja mm, pakomentēt pāris punktus. Paldies, priekšsādātāji, jūs mani pārsteidzāt, jo es biju ieradies tikai paklausīties Hobinga eh, kungu un arī, protams, eh, citus eh, Eiropas parlamenta deputātus. Gribēju sacīt, ka mēs augstu novērtējam šo pētījumu, jo tas sniedz ļoti vērtīgu informāciju. Bet es domāju, ka šeit bija pārāk liela koncentrēšanās uz drošības aspektiem, un tā kā to prasīja Lība, tad tas varbūt ir dabiski. Protams, ka muita nav tikai drošības jautājumi, kaut arī tas ir svarīgi. Mēs uh, uzklausot šo prezentāciju, mēs redzam, ka 2005. gada drošības grozījums joprojām īsti nedarbojas. Šī situācija ir jālabo. Uh, un uh, muita spēlē ārkārtīgi svarīgu lomu drošības jautājumos un robežu pārvaldībām. Es uh, gribēju sacīt, ka mums ir ārkārtīgi laba sadarbība ar Olaf. Mums pat uh, notika kopīga sanāksme šodien komisārs Šemete, tāpēc ir redzams, ka tas ir iespējams. Mēs neredzam sadarbības trūkumu ar Olaf. Protams, ka tas viņiem ir atšķirīga darbības joma, un uh, tas ir arī dabiski, tomēr kopsumā mēs labi sadarbojamies. Gribēju teikt, ka ASV arī nepastāv simtprocentīga skanēšana. Koncepcijas ir atšķirīgas. Mēs uh, veicam skanēšanu pirms uh, preces tiek iesaiņotas un nosūtītas uz ES. Un, uh, protams, ka Mēs to nedaram, jo tas nozīmē ārkārtīgi lielu slogu tirsniecībā, ļoti augstas izmaksas. Priekšsādētāji šeit es arī gribētu likt punktu. Es gan labprāt uh, pakomentētu katru, mm, katru Hobinga kungas mm, sacīto punktu, bet nav tik daudz laika. Liels paldies! Uh, domāju, ka runājot par muitas kodeksu un uh, Atbildot eh, Šmita kungam, mums būs eh, vēl vairākas iespējas to apspriest. Es domāju, par to mēs runāsim tad, kad Salvīnī kungs būs atgriezies, bet eh, ja jūs, Hobinga kungs, varētu pabeigt sešu minūšu laikā, tad tas būtu ļoti labi, jo tulkiem ir jābeidz 18.30. Liels paldies, priekšsādātāji kungs. Es uh, priecāšos pakomentēt jautājumus. Uh, Zelinska kungs jau sniedza dažas atbildes, un es neatkārtošos, um, neatkārtošu to, ko sacīja viņš, un sacīja pareizi. Tomēr runājot par atsevišķiem jautājumiem, es domāju, ka ir skaidrs, tā kā šo pētījumu pasūtīja Lībe komiteja, komiteja, tad te galvenais uzsvers ir likts uz drošības jautājumiem. Tur uh, to nav iespējams mainīt. Uh, Bet uh, vēl vienas sekas ir tādas, ka es nevaru tik daudz uh, komentēt lietas, kas skār jūsu komiteju, ņemot vērā to, ka jūs uh, varat atlikt vai neatlikt šo jautājumu. Runājot par e-muitas jomu, es kopsumā varu sacīt, ka tā ir ļoti laba pieeja Es domāju, ka tā palīdzēs uzlabot procedūru caurskatāmību Eiropā, tā ļaus labāk centralizēt uh, pārskatu par to, kas notiek visā muitas teritorijā, un tā ir ļoti laba perspektīva. Tomēr man nav konkrēta viedokļa, vai tas ir iespēja, vai tas ir paveicams līdz 2012. gadam, tāpēc es to arī nekomentēšu. Uh, kontakti starp muitas iestādēm un tirgus uzraudzības iestādā, iestādēm. Tā ir eh, ļoti interesanta joma. Un, protams, ka vienmēr ir labāk iespējams apmainīties ar informāciju, bet jāteic, ka es neesmu speciāls šajā jomā, tāpēc detaļas es nevaru jums pastāstīt. Runājot par simtprocentīgo skanēšanu un kontrolēm ASV, Es esmu ļoti daudz uh, sadarbojies ar ASV zinātniekiem un uh, ASV civildienas ierēģiem, un uh, simtprocentīga skānēšana ASV vienmēr ir bijis tāds kā sapņu mērķis. Prezidents ir sacījis, ka viņiem to vajadzētu darīt, bet ja jūs palasāt ASV muitas dienestu ierēģņu ziņojumus, um, tad jūs uh, redzēsiet, ka viņi atzīst, ka tas nav iespējams. Ir gadījumi, kur tiek uh, skanētas krāvas simtprocentīgi, vai arī pasažieri tiek skanēti atsevišķos maršrutos, bet um, tas ir saprotams, jo viņi vēlas uh, simtprocentīgu uh, drošību. ASV pastāv zināmas bāžas par to, vai tas ir lietderīgi, un uh, es pats personīgi uzskatu, ka labi pārvaldīta riska uzraudzības sistēma ir labāka alternatīva nekā simtprocentīga skanēšana. Un, protams, ka tādi gadījumi ar burkāniem un nāzi vienmēr var notikt, un tas notiek arī ASV. Un jūs uh, redzat, uh, kas viss tikai netiek pāri Meksikas robežēm. Nav iespējams pārbaudīt katru somu, katru automašīnu, jo neviena kontrola nebūs a, pilnīga. Man tā tad ir zināmas bāžas par to. Un, nu, runājot par resursiem, protams, ka tā ir problēma kas mums eh, būs jārisina un eh, jādara viss, kas ir mūsu spēkos. Bet, ja vairākas institūcijas kopīgi ķersies eh, pie šī jautājuma, tad šeit būs iespējams panākt izmaiņas un šai kustībai būs lielāks uh, svārs. Ļoti interesanti komentāri par uh, Schengenas telpu un vienoto tirgu. Protams, ka tā ir problēma. Ir uh, atšķirīgas teritorijas, kas ir uh, Eiropas Savienībā un ne visur, ne visās dalībvalstīs pastāv vienādi noteikumi. Tas, protams, būtu vēlams, bet jūs zinat, ka ir ārkārtīgi svarīgas arī nacionālās prioritātes, un dalību valstis nelabprāt uh, um, atteiksies no savas uh, autonomijas un uh, nacionālās likumdošanas priekšrocībām, bet ja jūs domājat par Schengen un to, kā tad tas var notikt, tad uh, mums, uh, protams, būtu jāparaugās uz to laiku, kad tika Schengena dibināta, kad veidojās vienotais tirgus. Vienmēr bija, tas bija ārkārtīgi svarīgi un tika ierakstīts pat Māstrihtas līgumā ka tāda, kāda uh, atvērsies vienotais tirgus, muitai tika paredzētas iespējas veikt uh, pārbaudas iekšzemē un pārbaudīt atsevišķas krāvas. Tas var notikt arī iekšzemē, tas var notikt uz uh, šoseis, tas var notikt pilsētā, tas var notikt uz robežas, bet netika paredzēta iespēja veikt regulāras rož sistemātiskas robežu kontrolas. Uh, Šengenas valstīm nav iespējas atjaunot pastāvīgu robežu kontroli uz ārējām robežām. Dažreiz tās notiek spontāni, un kā bijušais tiesības sargājošo iestāžu virsnieks, es teiktu, ka tas var būt visai efektīvi, ja jums ir efektīvi izmeklētāji, tad uh, viņi gūs arī labus panākums. Protams, ka lidostas, kā jūs norādījāt, joprojām ir sarežģīts jautājums. Es redzu, ka tā tas ir Eiropā, bet arī ASV reizēm satiksmes plūsmas uh, tiek sajauktas, iekšējā satiks, iekšzemes lidojuma satiksme tiek sajaukta ar ārējo, un tad, uh, ja kāds vēlas pārvadāt narkotikas, tad eh, tās ir iespējams nodot citiem pasažieriem. Nu, protams, ka tas nav pareizi, un domāju, ka šī problēma būtu jārisina. Un, nu, paskatīsimies vēl, man kaut kas ir atzīmēts. Eh, kravas automašīnas un cilvēki, kas tur slēpjas, arī šie lielie skaneri. Uh, Um, protams, ka šī tehnoloģija vairs nav tik jauna, tāda ir mūsu rīcībā jau pāris gadus, un es domāju, ka tā palīdz uzlabot situāciju. Es domāju, ka to izmanto daudzas organizācijas, no tā iegūst. Nav nepieciešams uh, muitai un robežu sardzē šo dārgo aparatūru iegādāties atsevišķi, darbu ir iespējams koordinēt un izmantot šīs iekārtas kopīgi. Ir iespējams uh, arī iekonomēt apjoma dēļ iepērkot šādas uh, iekārtas, tāpēc par aģentūru sadarbību vienmēr ir vērts domāt. Šeit es arī gribētu pielikt punktu. Jūs uh, gribēju pateikties par jūsu interesantajiem jautājumiem. Es domāju, ka tas mums ļaus attīstīt šo pētījumu tālāk un pievērst lielāku uzmanību citām jomām. Um, Galvenokārt, kas mūs interesē, bija aģentūras, adentu, aģentūras sadarbība ES līmenī un arī muitas, pasaules muitas organizācija. Protams, ka tas ir svarīgi muitas jomā, bet tas nebija īsti mūsu pētījuma centrālais jautājums. Lielas paldies! Uh, well, Lielas paldies, un domāju, ka jūs uh, saņēmāt pelnītas aplausas no visiem mēs esam jūs aicinājuši uz uh, publisko uzklausīšanu, un tur kolēģi varēs, uh, šķiet, ka tas ir rītdien, ja? Nē, 16. datumā, ceturtdien ir publiska uzklausīšana, un tur mēs noklausīsimies jūs vēlreiz. Gribēju visiem atgādināt, ka rītdienas sanāksme sākas 10. no rīta jo mēs uh, neskatīsim darba kārtības punktu par patārētāju tiesību aizsardzības direktīvu. Tāpēc gribēju, lai jūs uh, zinātu, ka jānāk ir desmitos, nevis deviņos un desmitos. Uh, Mēs, uh, mums būs divas, uh, divi, divas balsošanas par repo kunga ziņojumu un um, par, um, vēl par vienu ziņojumu. Liels paldies, ka bijāt klāt, apmeklējiet mūsu tiešsaistē, pasludinu sapulci par slēgtu.